27 deputāti nobalsoja par, 4 pret. Tātad grozījums ir pieņemts. Pārējiem pie nākamā 24. ekon grozījuma. Kurš var? Pret? Atturs? Noraidīts. Ceturtais kompromiss grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 16. ekonu grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 29. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ekon 25. grozījums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 Noraidīts. Itre 32. 32. ītras grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Atkārtosim ITRE 32. grozījums. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. Es paskaidrošu, ka mēs balsojam par ITRES iesniegto 32. grozījumu. Vale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 11 par 20 pret, tātad grozījums ir noraidīts. Ekon 26. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts Pieņemts. Itras trešais grozījums, kurš par? Kurš par? Kurš pret? Grozījums pieņemts. Empel 28. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Empel 27. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Ekon otrais grozījums, kurš par, pret, atturas. Ekon 13. ir pieņemts. Ekon 11. grozījums, kurš par, pret, atturas Ekon 11. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. Ītra 21. Divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīta. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Otrā daļa pieņemta. Itra 22. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Itra 24. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ītra 33, kurš par, kurš pret, atturas, noraidīts. Ītra 34, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ītra 35, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 37. sītras grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ītra 27. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Itras 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār, 13 pret. Grozījums pieņemts. 39. itras grozījums, kurš par? Pret atturas, noraidīts. 40. ītras grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ītra 41, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Itras 41. grozījums. Sākam balsot. Sešpadsmit pār, piecpadsmit pret. Grozījums pieņemts. 42. ītras grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ekon 8, Ekon 9 un Empel 24 grozījums tiek uzskatīti par pieņemtiem. Pārējiem pie 33. grozījuma, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 34. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 35. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts atturas pieņemts. Sestais kompromiss grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 38. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 39. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Pētī trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Pētī ceturtais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts Pieņemts. 40. grozījums otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ekon 3, 4, 7 un 23 grozījums tiek uzskatīti par tādiem, kas jau iekļūst kompromisos. 44. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski vēlaties. Tātad 44. grozījums, elektroniskais balsojums, beidzam balsot. 17 par, 14 pret. Grozījums ir pieņemts. Juri 8. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 48. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 48. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 49. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Itre sastais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Astotais kompromiss grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piecdesmit trešais grozījums. Tātad 53. kurš par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Ekon desmitais grozījums tiek uzskatīts par jau pieņemtu, pārējiem uz devīto kompromisu grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pētī otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts pieņemts. Empl otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Itris 7. un 9. grozījums ir uzskatīti par pieņemtiem, pāriem pie 11. kompromisa grozījuma. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Itra 30. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts Acīm redzot, jāpārbauda elektroniski. Balsojums par e ITRES 30. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 63. Zīnas Bastos grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 64. un 65. grozījums kopā, kurš par abiem šiem grozījumiem, kurš pret, kurš atturas, pieņemti. Empel 9. grozījums. Priekšsēdētāji, kāpēc mēs balsojam par 64. un 65. kopā? Man ir atšķirīgi, atšķirīgas norādes par to, kā jābalso par šiem diviem grozījumiem. Sì. Emple 9. Chi è favorevole? Balsosim par Emple 9. Kurš ir par? Pret? Atturas? Es atvainojos priekšsēdētā, bet jūs neatbildējāt uz manu jautājumu. Vai jūs varētu atbildēt, kādēļ par 64. un 65. balsojumu abiem kopā? Manā balsošanas sarakstā man ir atšķirīgi, atšķirīgs norāds par balsojumu, un tādēļ nav loģiski balsot par abiem kopā. Es ļoti augstu novērtētu, ja jūs paskaidrotu šo savu piedāvājumu balsot kopā. Ma io ho proposto, ho proposto prima del, del voto di votare insieme. Kolēģi, es piedāvāju balsot par abiem šiem grozījumiem, un neviens neiebilda pret to. Tagad es redzu, ka kāds tomēr pēc balsojuma iebilst pret šādu pieeju. Ma se non c'è, credo che se non c'è opposizione possiamo rivotare su. Varbūt varam nobalsot vēlreiz atsevišķi par 65. grozījumu, ja neviens neiebilst. Jūs piekrītat šādai pieejai? Labi, kolēģi. Balsosim par 64. grozījumu un pēc tam par 65. Nē, mums socialistu un demokrātu grupā arī ir problēma. Būtu tiešām labi, ja mēs balsotu atsevišķi par 64. un 65. grozījumu. Labi, kurš ir par 64. kurš pret, kurš atturas? Grozījums ir pieņemts. 65. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Arī šīs grozījums ir pieņemts. Empl 9. grozījums. Kurš par? Ja vēlaties, varam pārbaudīt elektroniski. Balsojam par 65. grozījumu elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Sešpadsmit pār, vienpadsmit atturējās, trīs pret, sešdesmit piektais grozījums ir pieņemts. Empel devītais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Empel desmitais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Empl 11. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 25. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jūrī pirmais grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Pētīs sestais, kurš par pret atturas. Apriamo elettronicamente, ripetiamo il voto elettronicamente. Pārbaudīsim elektroniski šo pēdējo balsojumu. Pētī sastais grozījums tātad. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Sešdesmit sestais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Transports pirmais grozījums un nodarbinātības komitejas septītais 17. grozījums jau ir pieņemti. Pārējiem pie Empli 18. kurš par pret atturas pieņemts. Arī Empli 20. grozījums ir pieņemts. 22. kurš par pret atturas pieņemts. Empli 23. kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. 67. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ītras pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Itre otrais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Empli pirmais, kurš par, pret pret, atturas, pieņemts. Transporta komitejas 10., 11. un 12. grozījums jau ir pieņemti. Jūri trešais grozījums, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Jūri piektais grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Jūri sastais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Jūrija septītais grozījums ir pieņemts, par to nebalsosim. Pārējiem pie jūrija devītā grozījuma, kurš par pret atturas pieņemts. 68. grozījums ar mutisko grozījumu, ko iesniedz, iesniegusi referente. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sešdesmit devītais grozījums ir atsaukts. Ekon 15. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ekon 18. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 70. grozījums atsaukts, pētī 8. grozījums kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pētī 9. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Pētī desmitais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pētī vienpadsmitais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 71. grozījums ir atsaukts. 12. kompromiss grozījums, kurš par, pret, atturas. Pārējām pie 75. grozījuma, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 76. grozījums ir atsaukts, pārējām pie 13. kompromisa grozījuma, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Empel 19. kurš par, pret, atturas, Septiņdesmit septītais grozījums ir atsaukts. Pārējiem pie itre piektā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Itre 36, kurš par, pret, atturas, jāpārbauda elektroniski. Itras 38. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts 18 balsīm balsojot par un 13 pret. Empl 4. ir jau pieņemts pāriem pie Empl 5. grozījuma. Sì. Lo può proporre se non c'è dal, obiezione? Da quel numero. Ample 5 fino a Ample 25. Allora c'è una proposta, se siete d'accordo, di Mums ir priekšlikums, kolēģi. Ja jums nekas nav pretī, tad varētu balsot par Emplu 5, 6, 7, 8 un 25 grozījumu blokā. Vai jūs piekrītat šādam vienam balsojumam par šiem grozījumiem? Jā, ļoti labi. Tad visi, kas ir par šiem, kas pret, atturas, visi grozījumi pieņemti. 26, va bene. Allora, propo, propongo se è possibile votare. Kolēģi, vēl viens piedāvājums. Transporta otrais, ceturtais, piektais un sastais grozījums kopā. Kurš par, pret, atturas, visi šie grozījumi pieņemti. 78. grozījums atsaukts. Ekon 12. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ekon 14. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Il 14 l'abbiamo Pārbaudīsim elektroniski pēdējo balsojumu. Ekon komitejas 14. grozījums. Lūdzu, balsojam elektroniski. Grozījums ir noraidīts, jo 15 balsoja par un 17 pret. Itre 20. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Itre 23. kurš par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. Itra 25. grozījums. Nē, pārējām atpakaļ pie itra 23. pārbaudīsim elektroniski. Itra 23. grozījums balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts ar 17 balsīm par un 15 pret. Itra 25. grozījums jau ir pieņemts, tad pāriem pie Itra 31. pār pret atturs norēdīts. Itra 26. grozījums, kurš par pret atturs norēdīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski, balsojam par itras 28 grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts ar 17 balsīm par un 15 pret. Transporta komitejas 9. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Transporta 13. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. fino al dal 2015, dal, eh, per, per il 2015. Sì, lì si mettono solo in voto per il 2015. Allora, per l'ITRE 38 si mettono. Kolēģi, ITRES 38. grozījums, kuram tiek pievienoti vārdi līdz 2015. gadam. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Transporta 14. grozījums ir pieņemts, 79. grozījums ir atsaukts, pārējiem pie 14. kompromisa grozījuma. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sì, sì può chiedere se vogliono fare un voto in, in blocco. Fino al 16? Fino al 13. 16. Allora, chiedo se vogliamo fare un voto in blocco per Emblem. Es ierosinu balsot blokā par Ample grozījumiem numur 13, 14, 15 un 16. Jūs nevēlaties, labi, tad balsosim atsevišķi. Ample 13. Kurš par? Pret? Atturas? pieņemts. Emplu 14. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Emplu 15. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Emplu 16. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Itras 10. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts Pieņemts. Itras 11. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 81. grozījums. Pārbaudīsim itres 11. Balso, grozījuma balsojumu. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 81. grozījums, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 82. kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. Ekon 20. kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts Noraidīts. Ekon 21. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Ekon 22. grozījums. Kurš par? Allora votiamo su, con il voto elettronico. Ja vēlaties, pārbaudīsim balsojumu par 21. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums bija noraidīts. Ekon 22. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Empl A. Kurš par? Pret? atturs pieņemts. Ample B, kurš par, pret, atturs pieņemts. Vai mēs varam balsot blokā? par referentes grozījumiem numur 1, 2, 3, 4 un 5, kuri ir par, pret, atturas, grozījumi pieņemti. Transporta A un B grozījumi tiek uzskatīti par pieņemtiem, pāriem pie sastā grozījuma, kurš par, pret, atturas, Pieņemts. Transporta komitejas C un D grozījuma arī ir uzskatām par pieņemtiem, tādēļ pāriem pie septītā grozījuma, kurš par, pret, atturs. Nu, nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski grozījumu par septīto, uh, eh, balsojumu par septīto grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 14 pār 17 pret. 15. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 8. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Itra 4. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 15. kompromiss, kurš par, pret, atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums. Un 12., 13., 14. un 16. kopā, ja jums nekas nav pretī. Kurš par? Pret? Atturas? Visi šie grozījumi pieņemti. Un tagad galīgais balsojums par visu rezolūcijas tekstu kopumā. Elektroniski balsosim. Beidzam balsot. Pieņemt vienbalsīgi. Es sveicu referenti. del eh, calendario delle riunioni per il 2013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 Mūsu kalendārs 2013. gadam tagad e, tiek piedāvāts balsošanai. Es domāju, varam pieņemt, ka tas ir e, apstiprināts, ja vien neviens neiebilst. Paldies, priekšsēdētāji, saka Švāba kungs. Šeit īstenībā nav runa par eh, mani personīgi, bet vairāk sekretariātu. Taču es vēlētos arī norādīt, ka uh, sakarā ar šīm izmaiņām kalendārā bieži vien parādās situācija, ka uh, politisko grupu sanāksmes notiek vienlaicīgi ar komiteju sanāksmēm. Līdz ar to var notikt tā, ka vairāki deputāti nevar piedalīties komiteju sanāksmēs. Uh, Līdz ar to arī parādās tas, ka e, šis vairākums, kas ir vajadzīgs komitejā, netiek sasniegts. Es vēlējos to pieminēt, jo tādā gadījumā šīs politiskās grupas, kas laicīgi piesakās, Es paskatos, piemēram, uz 10. janvāri, tā ir politisko grupu nedēļa. Nu, ja politiskā grupa to laicīgi piesaka, tad mēs varētu šajā dienā mm, nodrošināt tā, ka nenotiek nekāds balsojums. Šeit īsnībā ir runa par principu. Nu, varbūt problēmas vēl nav parādījušās, bet es domāju, ka bija īstais laiks to norādīt. Lo diciamo al segretariato in modo tale che possa in qualche modo. Nu, labi, tad mēs to varam nodot tālāk sekretariātam šo informāciju, lai um, viņi to tad atrisināt. Vienīgā lieta, ko es gribētu sacīt, saka Greha kungs, es domāju, mums būtu jāizvairās no ceturtdienas pēcpusdienām, es domāju, vairumam lūdzu, ka ceturtdienas rīts ir pieņemams, bet ne ceturtdienas pēcpusdiena. E Labi, ņemsim to vērā un sekretārs attiec, eh, sekretariāts rīkosies attiecīgi. So let's move uh, to the uh, agenda um, item number 10. Uh, 10. Pāriesim pie desmitā darba kārtības punkta. Labāk pārvaldība vienotajā tirgu. Referents ir Andres Švābs. Sakas ir pa pietikainiem. Un, ja piekrītat, došu vārdu jums, tad ānu referentiem. Priekšēdētāji, liels paldies! Es tagad varētu mazliet īsi pastāstīt par iniciatīvas ziņojumu vienotā tirgus pārvaldība. Pirmām kārtām priekšādātājiem man būtu jānorāda uz to, ka šis priekšlikums attiecas uz Eiropas komisijas paziņojumu. Šajā savā paziņojumā Eiropas komisija ļoti skaidri norādījusi, ka īstenojot noteikumus, kas attiecas uz iekšējo tirgu tādā visplašākajā nozīmē, uh, parādās ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm. Vakar mēs par to runājām, mums bija uzklausīšana par Eiropas vienotajiem tirdzniecības noteikumiem. Senelovas kundze par to stāstīja. Un šķiet, ka pat tajās jomās, kur ir paredzēta pilna harmonizācija, kur dalību valstīm īstenībā vairs nav nekāda elastīguma īstenošanā, uh, īstenībā iekšējais tirgus netiek nodrošināts tādā veidā, kā mums to gribētos. Jā, protams, ministru padome ir strādājusi pie šai noteikuma izstrādes, uh, bet neskatoties uz to, nevienmēr var sasniegt eh, vienotu šo noteikumu īstenošanu. Dažkārt šie noteikumi tiek eh, īstenoti par vēlu, dažkārt šī īstenošana atšķirās valstīs, dažkārt īstenībā netiek nodrošināts tas, ko mēs sagaidām no iekšējā tirgus. Vakar dzirdējām diezgan daudz piemēru, kas norādīja uz to, ka Eiropā iekšējā tirgū parādās problēmas attiecībā uz eh, vienotu uh, noteikumu īstenošanu, tādu noteikumu, ko esam visi kopā pieņēmuši. Protams, mēs saskaramies ar problēmu, un sākšu ar to tāpēc, ka vakar uzklausīšanā par vienotajiem tirdzniecības noteikumiem mēs par to runājām. Proti šī problēma attiecas uz to, ka dalība valstis šos dažādos priekšlikumus uztver kā kompromisu, kas ir sasniegts diezgan lielās grūtībās, un beigās, tad, kad šis kompromiss ir jāīsteno, tad rīcība dalībvalstīs atšķiras. Īstenībā mēs, kā likumdevējs, iespējams, neesam izvēlējušies labāko eh, kompromisu attiecībā uz tiesību aktiem. Mm, pieminēšu piemēru no Vācijas. Vācijas eh, valdība uh, ir izvēlējusies šīs direktīvas piemērošanu tādā veidā, ka pirmais eh, tiek eh, īstenota pirmā direktīvas daļa, tiek nodrošināti pozitīvi patērēta aizsardzības elementi, un vēlāk tiek īstenoti pārējie pasākumi. Proti patērēto aizsardzības akī īstenībā nevisai pozitīvi ietekmē Vācijas patērētāju aizsardzību. Uh, Un līdz ar to šie pozitīvie pasākumi, kas ir pieņemti saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem, tiek pasniegti kā Vācijas valdības sasniegums. Mums vajadzētu nodrošināt eh, labāku līdzsvaru, mums vajadzētu nodrošināt to, lai Eiropas likumdevējs eh, parādītos labākā gaismā kā tas, kurš ir nodrošinājis laba kompromisa sasniegšanu. Ir jāatcerās, ka arī Eiropas komisijas paziņojumā bieži vien nu, var redzēt to, ka uh, likumdevējam vajadzētu dot lielāku svaru nekā dalību valstu likumdevējiem. Mēs iestājāmies arī par to, lai tiesība akti tiktu īstenoti laikā un lai šīs atšķirības nebūtu tik lielas. Ir jāatcerās, ka iekšējā tirgus tiesību akti, gan pirmā, gan arī otrā daļa, varēs nodrošināt pozitīvu ietekmi tikai tad, ja tie tiks īstenoti uh, vieno, vienādā formā un arī vienā laikā. Pretējā gadījumā mēs nenodrošināsim vajadzīgo izaugsmi. Mēs sagaidām, ka šī izaugsme būs 4% tuvākajos desmit gados. Ir jāatcerās, ka pašlaik Eiropas ekonomika ir ļoti problemātiskā situācijā, tieši tāpēc mums vajadzētu mēģināt eh, un darīt visu, lai mēs sasniegtu īsto rezultātu. Uh, Tikko nobalsojām par Bastus ziņojumu, kur ir runa par 20 svarīgākajām problēmām iekšējā tirgū. Mēs esam jau par to runājuši, mēs runājām par līdzīgu problemātiku arī pie Greha ziņojuma, runājām arī par Tūna ziņojumu, kur ir runa par iekšējo tirgu. Mēs esam runājuši arī ar liberāļu kolēģiem un Buzoju kungu. Mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai noteikumi, eh, kas attiecas uz iekšējo tirgu, tiktu īstenoti vienotā formā. Mums vajadzētu uzņemties iniciatīvas. Komisijas paziņojums jau ir labs sākums. Esam jau apspriedušies arī ar koordinatoriem un esam vienojušies par to, ka iekšējā tirgus akī īstenošanas nozīme, tātad šeit ir runa par tādu tiesību aktu īstenošanu, kas ir pieņemti demokrātiskā procesā. Tieši tāpēc mēs vēlamies rakstīt likumdevēja iniciatīvas ziņojumu. Man ir tas gods eh, būt par autoru šim ziņojumam, un šī ziņojuma beigās mēs eh, izvirzīsim prasību pieņemt konkrētus tiesību aktus nav runa tikai par ekonomisko pārvaldību dalību valstīs, ja ir runa par šo mm, Eiropas pusgadu. Mums vajadzētu domāt arī par iekšējā tirgus akī īstenošanu, un šai jomā vajadzētu kļūt par tādu kā pārbaudas jomu. Tādējādi mēs varētu virzīt uz priekšu Eiropas tautsēmniecību. Tieši tāpēc es arī vēlētos jūs aicināt nāk klajā ar visādiem priekšlikumiem par eh, šo tēmu. Mums ir iespēja diskutēt par šiem jautājumiem. Es domāju, ka mums ir vajadzīgas labas idejas, kā mēs varētu panākt eh, iekšējā tirgus akī īstenošanu. Esam jau runājuši par vairākiem tematiem, piemēram, esam runājuši par korelācijas tabulām. Uh, Eiropas eh, komisija varētu daudz vienkāršākā veidā nodrošināt, lai dalībvalstis īsteno šos tiesību aktus. Diemžēl starpiestāšu nolīgums ar komisiju izgāzās, mums neizdevās panākt to, ko mēs vēlējāmies panākt. Bet es domāju, ka mums eh, vēl ir jādara viss iespējamais, lai varētu nodrošināt sauradzamību Eiropas pilsoņiem. Esam komisiju aicinājuši rīkoties pēc iespējas ātrāk, ja tiek atklāti pārkāpumi e, tiesību aktu īstenošanā. Aicinājām komisiju nekavējoties vērsties kopienu tiesā. Protams, ja šāds pārkāpuma procedūras valkas gadiem ilgi, tad tas nāk par sliktu iekšējiem tirgumu. Attiecībās vienotā tirgus pārvaldības ziņojumu mums vajadzētu domāt arī par to, kā labāk iesaistīt pilsoņus. Galu galā iekšējā tirgus centrālās personas ir tieši šie pilsoņi. Es domāju, ka šeit ir ļoti daudz dažādu pasākumu, par kuriem mēs varētu apspriesties. Un beigās mums vajadzētu nonākt pie likumdošanas institīvas ziņojuma, ko gatavot mūsu komiteja. Galu galā Eiropa nav tikai eirozona, Eiropa nav tikai makroekonomiskā koordinācija. Ir jāatcerās par citām svarīgām problēmām Eiropā. Šie noteikumi, ko mēs pieņemam demokrātiskā procesā, piedaloties dalībvalstu valdībām un parlamentiem. Ši, šie noteikumi nevienmēr tiek īstenoti pareizi un laicīgi. Mums vajadzētu vienoties ar visām politiskajām grupām, un es domāju, šāda vienošanās nodot arī spēcīgu signālu dalībvalstu valdībām. Es ļoti labprāt uzklausītu deputātu idejas un domas šajā jautājumā, un pēc tam arī es uh, vēl izdarīšu kopsavilkumu. Thank you very much. Uh... Liels paldies, turpinām pietikainen kundze. Paldies, Anders. Un eh, gribu sveikt mūsu vidojumi Dalī kundzi, komisijas eh, tirzniecības ģenerāldirektorāta pārstāvi. Tagad vārds ēnu referentiem no sociāldemokrāta puses. Kurš izteiksies? Uh, Grega kungs, vārds jums. Es gan esmu ēnu referents, bet, nu, šajā gadienā piedāvāšu savus komentārus. Es domāju, ka Švāba kungs labi izcēl to, ko mēs jau zinām, viņš to izdarīja ļoti labi. Trūkst viendabīgumu, trūkst īstenošanas, un līdz ar to Mēs zaudējam izaugsmes potenciālu par apmēram 4%, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju. Tas ir nozīmīgi, jābūt labākiem īstenošanas mehānismi, procedūrām jābūt ātrākām un, protams, jānodrošina lielāku caurskatāmību. Un ņemot vērā mūsu pašreizējo ek Eiropas nostāju ekonomikas protekcionismā. Šie aspekti vēl jau svarīgi. Vēl viena lieta, kas vēl jāpiemina, un tas arī ja, jāuzsver vairāk, ir eh, padomas apņemšanās reāli paļauties uz vienoto tirgu. Pēdējo trīs gadu laikā es nedomāju, neko daudz, ka mēs daudz kaut ko būtu sasnieguši. Daudz par to tiek runāts, taču patiesībā vienotais tirgus daudz dalībvalsts skatījumā ir noiets etaps. Ja mēs paskatāmies uz ekonomikas semestru, tad mums tiešām ir jāizdara spiediens, lai vienotais tirgus tur atainotos kā pamatelements izaugsme. Es domāju, mēs zinām visu par taupību, taču mums nepieciešams arī izaugsmes plāns, un te mēs esam atkarīgi no vienotā tirgus, un tā šeit pietrūkst dažkārt padomēji un dažām e, komisijas nodaļām arī būtu jāpiešķir līdzekļi tur, ka tie ir visvairāk nepieciešami. Paldies! Paldies! Aldis vārdā to nemandes, viņš nav klāt. Zaļie, Edi Ļulē. Äh, äh, Lielas paldies! Es īstenībā varu gandrīz visu atbalstīt, varu arī ne to nedaudz papildināt proti um, Andresa Švāba teikto. Galu galā mums ir vajadzīga ne, ne tikai patērēta aizsardzības direktīva. Publiskā iepirkuma procedūras Vācijā ir īstenotas vairākos likumos tādā kā kaskādas veidā. Līdz ar to tas uh, beigās izrādās daudz dārgāk uh, nekā vajadzētu būt. Tas ir dārgi gan mazajiem uzņēmumiem, gan arī mazām pašvaldībām. Mums ir jādomā par to, kā tiesība akti tiek īstenoti. Vajadzētu nodrošināt, lai pilsoņi un ekonomiskie spēlētāji to uh, ļoti labi izprot. Es vēlētos arī izmantot uh, izdevību un izvirzīt skaidras prasības komisijai. Sāksim ar deleģētajiem aktiem. Piemēram, celtniecības uh, Mm, materiālu regulā mēs nolēmām īstenot, eh, izmantot deleģētos aktus. Tika paredzēts arī skaidrs laika grafiks. Ja komisija šo laika grafiku neievēro, tad, protams, iekšējā tirgus eh, pārvaldībā rodas problēmas. Līdz ar to šī nozara, celtniecības nozara, tagad ir ļoti satraukusies, jo īstenībā uh, nav vairs nekādas skaidrības attiecībās plānošanu. Abām pusēm vajadzētu ievērot laika grafiku. Tāpat arī gribētu teikt, ka Eiropas komisijai brīžiem ir ārkārtīgi dīvainas idejas attiecībā uz to, kā eh, pārvaldību vajadzētu padarīt eiropeiskāko. Pirms diviem gadiem tika runāts par vienas pieturas aģentūrām, tās bija ļoti modernas. Tika pieprasīta arī regula. Uh, Mm, tobrīd likās, ka šī ideja ir saprātīga, bet vai pat tiešām papildus jau esošajām administratīvajām struktūrām vajadzētu veidot vēl jaunas? Vēl varētos norādīt, ka pašlaik moderna ideja ir pieprasīt dažādas centralizētas idejas. Tas tiek pieprasīts gan publiskā sektora informācijas jomā, gan arī citās jomās. Es sev uzdot jautājumu, vai tiešām uh, Laikos, kad dalību valstīm ir ļoti jātaupa un ir jāsamazina administratīvais sloks, ir prātīgi no komisijas puses pieprasīt vēl papildus administratīvas struktūras. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt par labāku iekšējā tirgus funkcionēšanu, un vajadzētu paskatīties arī uz komisiju un tās prasībām. Šīs divas lietas, ko pieminēja, mani ļoti uztrauc. Paldies, Heidi! Eh, tagad dodu vārdu Emai Maklārkinai no konservatīvo grupas. Lielas paldies! Vienotājs tirgus ir ļoti nozīmīgs darba vietu un izaugsmas radīšanā, taču vēl ar vienu pastāv pamatīgas barjeras, lai varētu izmantot visu tirgus potenciālu. Tieši tāpēc ir vajadzīga labāka pārvaldība, un mūsu prioritāte ir veicināt tiesību aktu īstenošanu un strādāt pie vienotā tirgus likumdošanas. Uh, Kolēģi šodien jau to uzsvēra. Es biju īsnībā pārsteigta par to, ka komisijas priekšlikumā bija pieminēta esošo rīku stiprināšana, tā lai mēs varētu vērsties pret visām šīm problēmām. Es domāju, ka mums ir vajadzīga lielāka caurredzamība attiecībā uz komisijas darbu. Ikgadējais ziņojums iespējams mums palīdzētu, tur mēs varētu redzēt, kur īstenošana īsti nevedās tā, kā tam vajadzētu būt. Iespējams, mēs varētu noteikt, eh, kur parādās vislielākās problēmas, bet mēs varētu arī domāt, kā novērst šīs problēmas. Vajadzētu arī nodrošināt, lai komisijas darbs eh, mm, nebūtu nedubultotu dalību valstu pūliņus, tā lai abas šīs puses neveiktu vienu un to pašu. Ehm, pareiza regulācija ir pats svarīgākais, jo īpaši ir runa par maziem uzņēmumiem. Šeit iespējams mēs varētu pat pieļaut izņēmumus, it īpaši, ja tas veicinātu izaugsmi. Mums vajadzētu nodrošināt, lai patērētājiem un uzņēmumiem būtu vienkāršāk tikt galā ar savām sūdzībām, savu sūdzību izpildi. Varbūt mums vajadzētu izmantot uh, pilnīgi visus resursus tā, lai iekšējais tirgus labi funkcionētu. Mums vajadzētu padomāt arī par tehnoloģiju izmantošanu, par informācijas tehnoloģiju izmantošanu, lai palīdzētu patērētājiem un uzņēmumiem, bet arī, lai domātu par vispārēju iekšējā tirgus funkcionēšanu. Iekšējā tirgus stiprināšana noteikti nodrošinās izaugsmi, un mūsu komiteja varētu uh, izmantot arī mm, pie Kaliati ziņojuma veikto darbu. Es vēlētos aicināt Švāba kungu un arī ēnu referentus eh, padomāt par šiem svarīgiem punktiem. Paldies! E, tagad eh, goja grupas vārdā Kornelis izteiksies. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlētos apsveikt Andrēsu Švābu par eh, tikko paustajām idejām. Domāju, ka iekšējā tirgus pārvaldība ir ļoti svarīgs temats. Mēs saņemam sūdzības no uzņēmumiem attiecībā uz to, ka mūsu mm, likumdevēja iestādēs pieņemtie tiesību akti netiek īstenoti. Viss tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies nodrošināt ekonomikas izaugsmi. Domāju, ka mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz tiesību aktiem. Es ļoti uztraucos tad, kad redzu sūdzības tieši par tiesību aktu īstenošanu. Varbūt būtu noderīgi paskatīties mazliet, mazliet detalizētāk uz to, ko komisija piedāvā savā paziņojumā par vienotā tirgus īstenošanu. Mums vajadzētu paskatīties arī uz solvit, uz līdzīgiem rīkiem. Dažkārt es izliekos, ka esmu mazs uzņēmējs, atvēru komisijas mājaslapu un cenšos tur orientēties. Es domāju, ka šajā jomā vajadzētu panākt un varētu panākt ļoti lielus uzlabojumus. Mums vajadzētu nodrošināt labāku piekļuvi esošajiem mehānismiem, vienlaicīgi padarot tos vienkāršākus un vieglāk izmantojumus. Tāpat arī mums vajadzētu definēt komisijas rom, lomu attiecībā uz dalībvalstīm. Jā, es saprotu, ka komisija ir starpniece, bet nav īsti skaidrs, kur beidzas eh, dalībvalstu loma un atbildība, un kur eh, sākas komisijas atbildība. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, ka šeit dalībvalstīm noteikti parādās problēmas, un komisija kā starpniece šeit šīs problēmas nevarēs atrisināt. Cerams, ka galu galā mums izdosies nākt klajā ar daudziem praktiskiem risinājumiem. Paldies, Kornelis. Vai kāds no EFD grupas ir klāt? Vai kāds cits deputāts vēlas izteikties? Kurš vēlētos izteikties? Tēlers kundze, lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšādātāji! Paldies visiem runātājiem un arī referentam. Īsnībā nevēlējos nemaz izteikties, bet uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Un man ir dažas idejas. It īpaši vēlētos pieminēt dubultošanos. Uztraucos par resursiem pašreizējā taupības laikmetā. Vajadzētu domāt par to, vai mm, iekšējā tirgus eh, tiesība akti tiek īstenoti dalībās līmenī. Tāpat arī vajadzētu padomāt par solvit. Mums tika sniegta informācija par to, kuras dalībvalstis īsteno šos tiesību aktus un kuras nē. Es domāju, ka šis jautājums kļūs arvien svarīgāks, jo īpaši tad, kad mēs runāsim par daudzgadu budžetu. Protams, padomas diskusijās mēs nepiedalāmies bet, eh, kā jau norādīja vairāki runātāji, ir ļoti būtiski nodrošināt, lai iekšējais tirgus darbotos, lai tas darbotos efektīvi. Tādējādi mēs varētu radīt vairāk darba vietu, mēs varētu nodrošināt izaugsmi Eiropas Savienībā, kas eh, tagad tā ir ļoti nepieciešama. Bet es domāju, ka viss var apstāties tieši pie resursiem. Mīsnībā tas ir saistīts arī ar pārvaldību, par kuru jūs eh, runājat. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka šis darbs patiešām ir ļoti svarīgs, bet, lai mēs to pareizi paveiktu, mums eh, vajadzētu saņemt informāciju, apmainīties ar parāgu prakses piemēriem. Tad, kad komisija redz, ka resursi netiek pietiekami labi īstenoti, tad, kad dalībvalstis tikai sniedz solījumus, Galu galā ir pienācis tāds nozīmīgs brīdis, um, iekšējais tirgus darbojas jau 20 gadus, Varbūt mums vajadzētu nodrošināt, lai nākamajos 20 gados iekšējais tirgus darbotos tā, kā mēs bijām plānojuši. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja neviens nevēlas izteikties, tad es pati labprāt komentētu šo punktu. Uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs, pat svarīgāks nekā varētu šķist no pirmāts uzmetiena. Šeit parādās dažādas ekonomiskās problēmas un arī diskusijas par izaugsmi. Jautājums ir par to, vai man, mēs varēsim nodrošināt uh, iekšējā tirgus funkcionēšanu. Pašlaik šķiet, ka mums nav vajadzīgās kapacitātes, mēs nespējam paveikt to, uh, ko pilsoņi no mums sagaida. Domāju, ka šī pakotne būtu patiešām ļoti laba Tādējādi komiteja varētu virzīt uz priekšu savu iniciatīvu, kā nodrošināt izaugsmi Eiropā un kā izmantot Eiropas iekšējo tirgu un Eiropas pusgadu. Tādējādi mēs kļūtu redzamāki gan dalībvalstīs, gan arī dalībvalstu parlamentos. Mums vajadzētu arī domāt, cik tālu mēs vēlamies iet. Šeit varētu mm, izmantot gan korelācijas tabulas, gan arī citus instrumentus. Vajadzētu mēģināt panākt, lai dalībvalstis patiešām uztver nopietni šo vienoto tiesību aktu īstenošanu, kas eh, līdz šim ir klibojusi. Iespējams, ka šīs diskusijas arī varētu virzīt uz priekšu, izmantojot dažādus pētījumus par to, kā Eiropas pusgads ir ticis izmantots. Tagad es vēlētos dot vārdu Emerdalī kundzei no Markta ģenerāldirektorāta. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādētāji! Paldies arī komitejas locekļiem par to, ka ļāvāt man izteikties. Esmu ieradusies, lai jums pastāstītu par pārvaldības paziņojumu, kas tika sagatavots komisijā. Tāpat arī esmu ieradusies, lai pastāstītu, ka patiešām ar prieku uzklausīju uh, jūsu šodien teikto, jo redzu, ka jūs esat patiešām gatavi mums palīdzēt. Mūsu analīze par pašreizējo situāciju norāda uz to, ka izaugsmu varēsim panākt tikai ar iekšējā tirkus izmantošanu. Atcerēsimies, ka vienoto tirgu um, regulē vairāk nekā 200 tūkstoši dažādu tiesību aktu. Uh, mēs paskatāmies, kādas institūcijas šeit ir iesaistītas, tad mēs varam redzēt, ka ir patiešām daudz jāpaveic, un šo darbu var sadalīt sešās jomās. To mēs arī apskatām savā paziņojumā. Pirmkārt, uzskatām, ka vairākās dalību valstīs vajadzētu nodrošināt labāku organizāciju, lai varētu apskatīt visu iekšējo tirgu. Dažās dalību valstī situācija ir patiešām izcila bet tad, kad mēs sakām, eh, ka ir iekšēj, vajadzīgs iekšējā tirgus centrs katrā dalībvalstī, šeit es nedomāju tādu milzīgu organizāciju vai ļoti daudz eh, iesaistīto darbinieku. Vajadzētu nodrošināt, lai visi cilvēki, kas strādā pie iekšējā tirgus, savā starpā sazinātos. Šeit ir runa par informācijas apmaiņu, par kontaktiem starp cilvēkiem. Uh, Tad, kad mēs dodamies uz Eiropas dalībvalstīm, mēs redzam, ka savā starpā šie cilvēki satiekas tikai tad, kad mēs viņus sasācam kopā. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ir vajadzīga tāda kā vienota pārvaldības struktūra katrā dalībvalstī. Jā, šī organizācija dalībvalstīs būtu viens, bet mums ir jādomā arī par dažāda veida instrumentiem. Uzskatu, ka IMI sāka darboties Te ir runa par iekšējā tirgus informācijas sistēmu, jeb IMI. E e. Šajā sistēmā parādās arvien vairāk mūsu darba aspektu. Vienotie kontaktpunkti arī būtu jāuzlabo. Trešais jautājums attiecas uz informāciju un cauradzamību un saiknī starp abiem šiem jautājumiem. Jā, es uzklausīju, ko jūs teicāt par korelācijas tabulām. Uh, Nu, īstenībā mēs esam tie, kas visvairāk nožēlo, ka mums eh, šis pasākums izgāzās. Taču mēs uzskatām, ka, ja mums būs labāka cauradzamība, mēs varēsim izmantot Eiropas pilsoņus, lai nodrošinātu, ka viss tiek pietiekami labi īstenots. Mēs tagad cenšamies panākt, lai saiknes ar dalībvalstīm būtu pilnīgi skaidras, lai dalībvalstu sistēmās varētu redzēt, kuri tieši tiesību akti dalībvalstīs ir saistīti ar iekšējā tirgus jomu. Ceturtais attiecas uz problēmu risināšanu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai Solvit eh, kļūst par lielāku un labāk zināmu un efektīvāku sistēmu. Mums vajadzētu to sasaistīt arī ar citiem problēmu risinēš, risināšanas rīkiem, gan no patērētāja puses, gan mazo un vidēju uzņēmumu puses, uh, iekšlietu puses. Ir diezgan daudz dažādu tīklu, kas darbojas šajā jomā. Mums vajadzētu visus tos sasēstīt. Nākamais, iespējams, ir tāds jums ļoti interesants jautājums, tad um, attiecībā uz tiesību aktu īstenošanu. Ja mēs uh, identificēsim īstos stimulus izaugsmēji, tad, kā jau tika minēts paziņojumā, uh, ir 40 direktīvas, kas ir pašas svarīgākās izaugsmas veicināšanai - pakalpojumi, profesionālās kvalifikācijas, tīklu sistēmas, digitālā darba kārtība. Tiesība akti šajās jomās jau ir pieņemti, un tie ir ļoti nozīmīgi izaugsmē. Mēs centīsimies strādāt eh, ļoti centīgi, centīsimies gatavot eh, ziņojumus, uh, un izturēsimies ļoti stingri pret dalībvalstīm, ja tiesību akti no Eiropas Savienības puses netiks īstenoti. Tāpat arī mums ir komisijā jāpaskatās pašiem uz sevi. Iespējams, ka mēs nedarbojamies pietiekami labi, sniedzot palīdzību dalību valstīm īstenojot tiesību aktus. Mēs pavadām ļoti daudz laika vedot sarunas par tiesību aktiem, un pēc tam mēs it kā mazliet uzelpojam, un iespējams mums vajadzētu darīt daudz vairāk, strādājot pie uh, transponēšanas un pie īstenošanas darba grupām, kur tiek iesaistītas dalībvalstis. Mums vajadzētu sniegt atskaites par šiem jautājumiem. Ja mēs to nedarīsim, tad eh, lūdzu pārbaudiet, eh, paskatieties, kā mēs darām, un, ja nu kas, tad varbūt izsakiet mums pārmetumus. Mums vajadzētu arī saistīt iekšējo tirgu ar Eiropas pusgadu. Šeit vajadzētu koncentrēties uz galvenajām prioritātēm, vajadzētu paskatīties uz visām dalībvalstīm, vajadzētu paskatīties, kur ir vislielākie trūkumi, Ja dalībvalsts um, tiesību aktu ir pieņēmusi labprātīgi, tad tas arī tiek nekavējoties īstenots. Ja dalībvalsts ir um, tādu kā nevēlēšanos izrādījusi tiesību aktu pieņemšanā, tad tas parasti arī tiek mazliet piemirsts īstenojot. Mums būtu jāpaskatās, um, kā Eiropas pusgads mums varētu palīdzēt. Mums vajadzētu padomāt, cik lielas un visaptverošas būs šīs atskaites. Uh, Mums vajadzētu būt novatoriskiem, iespējams, vajadzētu gatavot ziņojumus tieši saistē, vajadzētu tur ietvert visus svarīgākos elementus, šos sešus elementus, ko es tikko uzskaitīju un kas ir iekļauti pārvaldības ziņojumā. Mums vajadzētu sastādīt tiešsaistes ziņojumu, kurā eh, būtu ietvērta jums eh, vissvarīgākā informācija. Uzskatu, ka kaut kad mums vajadzētu izveidot sistēmu, kur vismaz vienreiz reize gadā jūs izskatāt šo ziņojumu un apskatāties, kur ir galvenās problēmas, kuras ir svarīgākās jomas, kuras mums būtu jāapspriež. Nu, šie būtu tādi īsti dati, reāla informācija, kas jums varētu būt noderīga. Liels paldies, un es patiešām daudz sagaidu no šī ziņojuma. Paldies, Samendālei kundze, un tagad došu vārdu atkal Andresam Švābam viņa komentāriem. Uh, Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Paldies arī par jūsu pozitīvajiem izteikumiem. Liels paldies arī visiem uh, deputātiem, kas izteicās un kas īsnībā mm, visi izteicās diezgan līdzīgi. Man būtu vēl viens papildinājums. Uzskatu, ka vispirms mums vajadzētu teikt, ka ar šo ziņojumu mēs nevēlamies dot iespēju, ka iekšējais tirgus pieder tikai iekšējā tirgus komitejai. Iekšējais tirgus ietver arī mm, dažādus vides eh, noteikumus. Iekšējais tirgus īstenībā nav tikai mūsu komitejas kompetencē. Otrais. Loija Grehs runāja par vienveidību. Es viņam piekrītu, bet varbūt mums vajadzētu piebilst arī, ka mēs nevēlamies, lai viss kļūst vienveidīgs. Taču tajās jomās, kur mēs Eiropā demokrātiskos likumdošanas procesos un sadarbojoties ar dalībvalstu parlamentiem un valdībām. Esam vienojušies par to, ka noteikumiem ir jābūt vienādiem, tad mēs arī vēlamies nodrošināt, lai šie noteikumi būtu vienādi. Ja ir runa par subsidiaritāti un ja ir saprātīgi šajā jomā īstenot subsidiaritātes principu, tad mēs to arī vēlamies šeit saglabāt. Taču ne katrā gadījumā tas ir tik vienkārši. Uh, Bieži vien, um, tad, kad mēs paskatāmies uz konkrētiem piemēriem, tad mm, rodas problēmas. Tagad nepieminēšu nekādus konkrētas problēmas, jo bieži vien tad sākas tieši diskusijas, bet mums vajadzētu galu galā nodrošināt, lai noteikumi tiek vienveidoti. Mādes kungs šodien nav klāt, un viņš runāja par to, ka mums ir vajadzīgs vairāk regulu un mazāk direktīvu. Piekrītu šim viņa viedoklim. Es skatu, ka tas noteikti būtu noderīgi. Regulas nodrošina to, ka um, tiesība akti tiek piemēroti tieši, un tie nav jāpārceļ dalībvalstu likumdošanā. Preču jomā noteikti vajadzētu padomāt par paziņošanas direktīvu. Šeit ir runa par standartiem, par noteikumu pieņemšanu, uh, dalību valstīs, un šādā gadījumā dalību valstīm ir jāinformē komisija. Šis ir vienkārši tāds informatīvs rīks, kur, ar kura palīdzību Eiropā uzzina, kas notiek katrā dalību valstī. Šīs paziņošanas direktīvas eh, mērķis neatiecas tikai uz precēm. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt lielāku caurredzmību iekšējā tirgū. Par De Jonga kunga teikto es vēlētos vēl komentēt, ka, ja ir runa par īstenošanu, par to īsi runāja arī Rūlas kundze, proti mums vajadzētu censties panākt, lai komisija nepieņem jaunas direktīvas kā savas kapacitātes apliecinājumu. Īsnībā daudz sarežģītāks darbs ir sekot līdzi tam, lai direktīvas tiktu īstenotas. Tas nav nekāds noslēpums, ka arvien populārāk ir pieņemt jaunas direktīvas, nevis censties pārbaudīt, vai vecās direktīvas ir īstenotas. Tas attiecas ne tikai uz Eiropas komisiju. Īstenībā mm, visas citas iestādes arī uzskata, ka daudz vienkāršāk ir strādāt pie jaunām direktīvām, nevis pārmest dalībvalstīm, ka vecās nav īstenotas. Rūlas kundze eh, runāja par publisko iepirkumu. Eh, Štārberas kunga ziņojumā tika runāts par birokrātijas samazināšanu. Ir bijusi vesela darba grupa, kas pie tā strādā. Un tur atklājās, ka uh, Vācijā un arī daudzās citās dalībvalstīs e, Eiropas tiesības netiek īstenotas tik labā līmenī, kā tam vajadzētu būt. Uzskatu, ka mums visiem dalībvalstīm, komisijai un arī parlamentam vajadzētu beidzot pievērsties tam, lai pārvaldība iekšējā tirgu būtu labāka. Mēs to varēsim izdarīt tikai tad, ja uh, Eh, mēs šajā komitejā darbosimies ārpus politiskajām grupām. Mums vajadzētu strādāt kā vienam vienotam parlamentam. Galu galā šīs diskusijas ir saistītas arī ar mm, iekšpolitiku, bet mums nevajadzētu šeit e, spēlēt dažādas netīras iekšpolitikas spēlītes. Eiro krīze, Situācija vairākās dalību valstīs, kas ir ievērojami pasliktinājusies dēļ šīs krīzes, norāda uz to, ka Eiropā ir ļoti daudz noteikumu, bet diemžēl neviena nav, kas noteiktu, lai šie noteikumi tiek īstenoti. Šeit nav runa tikai par vienu dalību valsti, tas attiecas uz visām dalību valstīm. Esam piedzīvojuši to, ka m, mm, gandrīz visas dalību valstis ir bijušas iesaistītas noteikumu neīstenošanā. Uzskatu, ka esam dzirdējuši šodien daudz labu ideju. Esmu gatavs arī tās visas uzņemt šajā ziņojumā, centu, centīšos tās nedaudz tam pārstruktūrēt, centīšos iesaistīt arī padomi un komisiju, bet es domāju, ka mm, šķiet, ka mēs visi ejam vienā virzienā. Laika grafikā ir teikts, ka 8. oktobrī es eh, iesniegšu savu ziņojumu tulkošanai, un Vēlākais šis ziņojums būtu jāpieņem plenārsēdē 2013. gada martā. Ceru, ka šis laika grafiks arī tiks īstenots. Es patiešām esmu ļoti priecīgs par to, ka jūs paudāt man tik daudz interesantu ideju, kuras labprāt uzņemšu ziņojumā. Liels paldies, Anders Švāb. Tagad šīs um, diskusijas ir beigušās. Darba grafiks tiks paziņots vēlāk, kad par to sīki vienosimies ar referentu. Līdz ar to desmitais darba kārtības punkts tā izskatīšana ir beigusies. Un došu vārdu Luisam Grekam. Uh, viņš ir vēl viens mūsu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, jo man ir jā, jāiet uz citu sanāksmi. Tad viņš uh, vadīs uh, to sēdes daļu saistībā ar trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi. want to replace who, Mr. Schwab? Mr. Frank Engel. Um, Mr. Schwab, I understand you'll be replaced. Švāba kungs, es saprotu, jūs aizstāsies Engela kungu. Vai jūs piekrītat tam, ka mēs vispirms uzklausīsim komisiju? Tātad Eriks Notingbungs, lūdzu, vārds jums. Es saprotu, ka Notenbūna kungs vēl nav klāt, tāpēc došu vārdu Deberat kungam. Viņš uzsāks uz, uzstāšanos. Paldies. Yes, good morning. Thank you for the invitation. Labrīt, paldies par šo uzaicinājumu šeit piedalīties manas uh, mana departamenta tirsniecība un valsts iepirkuma vadītājs ierosināja, lai šeit piedalītos. Mēs esam sagatavojis kopīgu projektu ar, de, ar komisāru de Guhtu un, bar, un komisāru Barņē, un līdz ar to arī mūsu prezentācija būs uh, kopīga un ceru, ka mums tā loģistiskā puslāba padosies un tūlīt pat atsākšu. Tātad, kāds ir ekonomiskais konteksts, kurā mēs nākam klāt ar šo priekšlikumu? Mēs komisijā, sākot savas pārdomas par šo priekšlikumu, aptverām, ka pašreizējā situācija attiecībā uz piekļuvu trešo valstu e, tirgiem publiskā iepirkuma kontekstā nebija apmierinoša. Eiropas Savienības tirgi ir visnotaļ atvērti, atvērta aplēses ir tāds, ka apmēram 85% eh, ir mm, pavērti eh, konkursantiem no trešām valstīm. Protams, ka pastāv dzīvīga konkurence, publiskā iepirkuma tirgu Eiropas Savienībā, tātad iepirkums tiek piešķirts tam, kam, kas piedāvā vislabāko cenu, taču, kad mēs uh, vadām sarunas ar mūsu partneriem trešās valstīs, tad nodrošināt piekļuvu viņu tirgiem nav viegli. Un pagājušajā gadā norisinājās sarunas, tās pabeidzās pagājušajā gadā beigās. Uh, Un eh, tika secināts, ka vēl ar vienu pastāv eh, trūks līdzsvaru starp to, cik daudz mūsu, eh, mums, cik liela mūsu piekļuva trešo valsts tirgiem. Vēl ir arī jaunu, jaunatīstības ekon, valsts ekonomiku fenomens. Arī šīs valstis virzās uz ierobežojošas ekonomikas politikas pusi dod vārdu kolēģim. Runājot par Eiropas Savienības valsts iepirkumu tirgu pat labam, tas ir vairāk par diviem triljārdiem, triljoniem eiro. No tiem 370 miljārdi ir uh, Eiropas Savienības direktīvu mm, iekļāvumā. Tas nozīmē 8,5% no visi Uh, valsts iepirkuma tirgu, un Eiropas Savienības tirgi garantē piekļuvu publiskā iepirkuma nolīgumā iekļautajām precēm pakalpojumu visos valdības līmeņos. Tagad runājot par mūsu partneriem, ASV piemēram. ASV ierobežo piekļuvi. Um, 30 uh, valsts uh, federālās valdības līmenī 37, 37 pavalstīs, un ir arī Eh, ierobežojumi, ļoti ierobežot piekļuvu nozaru nolīgumos. Ļoti nedaudzās pilsētās. Runājot par Japānu, ir ļoti ierobežojuši noteikumi. Eh, piedalīties konkursos var tikai, eh, tātad nevar piedalīties federālās valdības iepirkumos, bet tikai dažos zemākos Japāna iekļauj tikai, uh, pat neiekļauj zemākās valdības līmeni, tātad uh, arī ir pat uh, dzelzceļa sektors ir slēgts un arī um, pārmērīgi tiek izmantot darbības drošības klauzula. Runājot par Kanādu, Kanāda ierobežo pieeju vispārējai valsts iepirkumam tikai federālās valdības līmenī un nav nodrošināta pieeja valsts sniegtiem pakalpojumiem, tādiem kā pastpakalpojumi dzelzceļš. Runājot par Koreju, tā vēl ar vien nenodrošina pietiekošu pieeju pakalpojumu un uh, preču ziņā ir zemākajā līmenī. Tātad netiek iekļauts 75 pilsētas, 85 grāfises, 69 autonomija reģioni. Runājot Ķīnu Ķīna vēl ar vienu nav daļa no publiskā iepirkuma nolīguma, nav slēdzēja puse. 2007. gadā aplēses šim tirgum bija 83 miljārdi, kopš tā laika tas ir ātri pieaudzis, ir milzīgi daudz ierobežojumi Ķīnā, ir tā tiesība akti, kas uh, prioritāti sniedz vietējām plecēm, ir arī uh, pieprasījums vietējas izcelsmes uh, precēm līdz um, 50%. Un tad arī ir iespēja paredzēt, ka vietējas visās precēm ir jābūt līdz vismaz 70%. Tad būtībā šis tirgus ir slēgts. Ja mēs salīdzinām Eiropas Savienības līdzdalību un to, kādu piekļūtās sniedz trešām valstīm, tad mēs redzam, uh, kādi ir šie skaitļi. Tā šie ir skaitļi saskaņā ar nolīgumiem. Uh, bet tas, ne, šis grafiks neataino reālo situāciju, kas reāli ir 85-90%, cik mēs ļaujam piekļūt trešām valstīm. Un te mēs redzam mūsu galvenos 12 partnerus. 25% ir uh, saistīti ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem un publiskā iepirkuma nolīgumu. Tad tālāk 10% ir eh, vietēja rakstura pavēršana, kaut arī nav nolīguma, tomēr tiek nodrošināta piekļuve eh, uzņēmumi no, no citām valstīm. Tad vēl ir 11% vietējas tirzniecības apiešana attiecībā uz pasta pakalpojumiem. Te uzņēmumiem, uzņēmumi var apiet eh, noteikumus par piekļuvi, jo ir stingri citi noteikumi. Un tad 53% eh, vispār nevar piekļūt vietējo tirzniecības šēršļu dēļ. Politiskais un juridiskais konteksts pat laban ir tāds, ka ir tikai divi juridiskie dokumenti, kur ir pieminēts trešās valsts sabiedrisko pakalpojumu direktīvas 53. Val, 3. 58. pāns, un tajā ir minēts, ka līgumsliedzēji eh, var noraidīt konkursā un konkursu, kuros ir vairāk par 50% ārzemju izcelsmes. Un tad vēl 18. apsvērums eh, um, aizsardzības pakalpojumu, aizsardzības iepirkuma direktīvā. Turklāt, runājot par eh, vispārēju iepirkumu direktīvu, kas eh, attiec uz eh, vairāk 80% no iepirkuma, kurš nav saistīts ar aizsardzību, nav skaidrs, kāds režīms tiktu piemērots. So if, so the overarching, uh... So the overall problem. Vispārējās problēmas, ar kurām saskaramies, ir tādas, kā zaudējam potenciālos Eiropas Savienības eksportus un aplēses šai ziņā ir 4 līdz 12 miljardi eiro. Tas ir mūsu zaudējums. Eiropas uh, uzņēmumiem arī ir ierobežota iespēja īstenot apjomradītas ietaupījumus jo bieži vien Eiropas Savienības uzņēmumiem ir jādarbojas ierobežotā tirgū trešajās valstīs, un līdz ar to mēs nevaram piedār, piedāvāt konkurēt spējīgu cenu. Tas arī nozīmē eh, kropļotus eh, lēmumus uzņēmumiem. Tas nozīmē to, ka tajās valstīs, kurās de facto ir piekļuve uh, noteikumi tiek definēti tādi, ka vienalga nevar piedalīties. Piemēram, ir jābūt uh, valdē kādam uh, uh, no trešās valsts, un tad regulātori te var vispār principā lemt, vai uzņēmums ir konkurētspējīgs vai ne. Un tad vēl problēma, ka nav godīgas konkurences attiecībā pret trešo valsts uzņēmumiem. Tā tad vispārējie mērķi, kas noteica šī priekšlikuma izveidi, lai risinātu pašreizējo situāciju, ir šādi. Pirmkārt, mēs gribējām izveidot tādu instrumentu, kas veicinātu Eiropas Savienības eksportu, uh, valsts iepirkumu tirgu ārpus Eiropas Savienības. Tas nozīmē, ka mums bija jāpalielina Eiropas Savienības rīcības spējas sarunu gaitā. Mēs gribējām arī uzlabot juridisko noteiktību, noteiktību attiecībā uz trešo valstu piekļuvu Eiropas Savienības iepirkumu tirgumu un arī nodrošināt, ka Eiropas Savienības starptautiskās saistības tiek ievērotas. Nu, tā ir vairāki varianti, kas tika izskatīti kā vienmēr ir jāsāk ar pamatscenāriju, tā tad pirmais variants bija turpināt tāpat kā bija līdz šim. Līdz šim mēs vai, uh, izklāstījām ieteikmes novērt, novērtējumā vairākus apsvērums, kur dēļ mēs neuzskatām, ka var turpināt tāpat kā līdz šim. Otrais variants bija izskatīt tiesiski nesaistošus noteikumus Te varētu paredzēt kādas papildu vadlīnijas, papildu izmantots sabiedrisko pakalpojumu direktīvas 58. 59. pāntu, izmantot starptautiskos un iekšējos uh, labojošos vai korektīvos pasākums un uzlabot starptautiskās sarunas. Taču šķiet, ka šie varianti mums nesniegs pietiekoši rīcības iespēju lai nodrošinātu labāku piekļuvu Eiropas saimnības suņiem trešo valstu valsts iepirkumiem. Tad vēl trešais variants ir visaptvarošs ierobežams Eiropas līmenī niekļautajiem iepirkumiem. 3a variants ir vienkārši iekļaut visus ierobežojumus, kas, par kuriem esam vienojušies. Nu, paskaidrošu. Ja mēs ar mūsu partneriem esam pie sarunu galda un viņi nevēlas pavērt savus tirgus vai, piemēram, nevēlas pavērt savu dzelzceļu tirgu, tad mēs sakām, jums nebūs piekļuva ar Eiropas Savienības dzelzceļu tirgumu, dzelzceļu nozars tirgumu. Tātad mums pamatojoties uz iepriekš notikušiem sarunām ir juridiski tiesības to darīt, bet mēs nekad neesam tās izmantojuši. Un tad uh, var gadīties tāda savāda situācija, ar kurām sarunas, ir trīs valsts, ar kurām sarunas vispār nav, sarunas vispār nav bijušas. Un tad uh, situācija ar tām būtu pavisam savāda. Ņemot vērā sabiedrības apspriešanos, bija uh, pilnīgi skait nodalīts divas nometnes Viena iestājās par tādu ierobežojošu pieeju, un uh, otra pilnīgi bija pret to. Varbūt mēs varētu mēģināt šīs divas nometnes satuvināt, un tad mēs nonāktu pie 3B varianta. Mm, tajā ir divi pamati instrumenti. Viens ir uh, iespēja līgumsliedzēju iestādēm noraidīt komisijas uzraudzībā neiekļautās preces un pakalpojums. Ko tas nozīmē? Eh, tie pakalpojumi un preces, eh, saistībā ar kuriem mums nav nekādu starptautisku saistību. Eh, komisijas uzraudzība tika pieņemta vairāk apsvaram dēļ, jo tas ir saistīts ar ārējās tirzniecības politiku, tātad komisija bija jānovēro šie procesi. Uh, Un te arī bija jācenšas izvairīties no mūsu starptautisko saistību nepareiza traktērējuma, un komisija šai ziņā ir specializējusies. Un otrs mehānisms ir centralizētais komisijas mehānisms, um, apspriežot, uh, apspriešanās un izmeklēšanas darbībām un ierobežojošo pasākumu noteikšanai. Tālāki varianti vēl tika izskatīti. Viens, piemēram, ir paplašināt šo variantu ka līgumsliedzēja iestādes varētu pieņemt komisijas uzraudzībā neakļautās preces un pakalpojums. Tad vēl arī varētu paplašināt 58 un 59 pāntu, attiecinot to uz visu. Eh, valsts iepirkuma direktīvas aptvērumu piektais variants um, piemērot uh, cenu preferenci 25% apjomā pērciet Eiropas pretsmēt, nu šī sistēma pazīstam, tad sastais variants labot negodīgus, negodīgus ārkārtīgi zemus uh, cenas konkursus. Runājot par ieteikmes novērtēju, tagad pārējām pie tā. Metodoloģija Mēs šajā gadījumā rīkojamies šādi. Mums kaut, no kaut kurienes bija jāsāk. Patiesībā reālu datu nebija mūsu rīcībā. Iznot ietekmes novērtējumu, mēs, e, tā sakot, izmērējām e, Eiropas Savienības uzņēmumu piekļūšanu ārzem tirgiem un otrādi ārzemju ārvalstu tirgu piekļūšanu Eiropas Savienības tirgumu. Tad mēs izanalizējām 22 prioritāros sektors attiecībā uz valsts iepirkumu. Tā mēs rīkojamies tātad 22 sektoru, jeb nozaru. Gadījumā mēs secinājām, kuras nozares trešās valstīs ir pavērtas, kuras ir slēgtas mums. Um, kāda ir e, rūpniecības attīstība šais nozarēs. Vēl bija svarīgi arī izvērtēt rīcības iespējas sarunu gaitā. Un īsumā to varētu raksturot šādi, jo vairāk jūs bloķējat savu tirgu pat tikai potenciālā līmenī, jo e, vairāk lielāk ir vēlme iesaistītām pusēm vadīt sarunas ar jums ja viss jau ir pavērts, tad nekādas reālas intereses vadīt sarunas partneriem nav. Mēs ar vien um, ietekmes novērtējumā izmantojam trīs parametrus - efektivitāte, iedarbīgums un saskaņotība, koherence. Šos parametrus mēs izvērtējam deviņu kritēriju gaismā. Tie ir ietekme uz tirzniecību un darbiem, konkurētspēju, um, sarunu vadības iespēja, rīcības iespēja, izskaidrošanas noteikumi, valsts finanses, administratīvais sloks, ietekme uz eh, konkurētspēju un eh, novatorismu, ietekme uz patērētājiem un ietekme uz vīdi. Tad vēl mēs salīdzinām um, mūsu piedāvātos variants. Pirmais variants uh, neiz, eh, mm, nekādus mērķus patiesībā neizstīs. Nav otrais un piektais mm, variants eh, zināmā mērā īsteno mērķus, eh, palielina juridisko noteiktību un samazina potenciālo eksporta iespēju. 3A, 3C un 4 ir daudzas um, mērķus īstenot, taču nav pietiekoši efektīvi, attiec uh, tāpēc, ka ir pārāk liels uh, sankciju izmaksu potenciāls. Opcija 3B uh, izpild, varētu izpildīt visus mērķus vislielākajā apjomā un opcijas, jeb variants 6 ir vienīgais, kas uh, risina pārāk zemu cenu konkursu problēmu. Un tagad atbildēšu, kāpēc ir nepieciešams atsevišķi juridiskais instruments. Tā kā šis priekšlikums ir saistīts ar trešo valstu piekļuvi Eiropas Savienības valsts iepirkuma tirgiem, Tad Eiropas Savienības līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pāns tika uzskatīts par attiecīgu juridisko pamatu. Un tad, lai nodrošinātu viendabīgu ietvaru, mēs izšķirāmies par regulu, nevis par direktīvu, jo daļa no problēmām, ko esam konstatējuši, ir saistīta tieši ar direktīvu nevienādu transponēšanu šajā jomā nerunājot par definīcijām un parasto eh, regulas saturu, pirmajā daļā ir mēģinājums izskaidrot noteikums, jo, protams, ka šis instruments ir uzskatāms par svarīgu signālu trešajām valstīm. Mums ir pavisam skaidri 4. pantā jāpauž, tā mēs esam rīkojušies, eh, ka Eiropas Savienība neiestājas par slēgtu tirgu, ka mēs esam gatavi izpildīt uh, savas starptautiskās saistības, savu nolīgumu, kur esam noslēguši. Un piektajā pantā atkal atvērtība ir noteikti kā pamatprincips, uh, eh, tās izējas punkts, punkts. Un vienīgie izņēmumi šeit ir paredzēti uh, kas ir saistīta ar 6, 8, 9 un 10 pāntu. Pirmais instruments ir decentralizētais instruments, tas atvainojas 6. pantā. Tur līgumslēdzēji iestādēm ir iespēja neiekļaut ārvalstu valstu Eh, piedāvājums, kas ir pār par 5 miljonu eiro šie eh, slieksni. Taču pēdējais vērts eh, ar vienu šeit ir komisijai. Otrais priekšlikuma pīlārs ir tas, ko mēs varētu saukt par centralizēto instrumentu. Tas atainojas 8., 9. un 10. pantā. Uh, Ļoti svarīgi uzsvērt to, ka tam nav tūlītējas ietekmes, pat tad, kad uh, tiek sākta izmeklēšana. Tad kas ir pamatposmi? Komisija vai no nu ar savu institīvu, vai arī pamatojoties uz dalībvalstu vai iesaistīto pušu institīvas, institīvu secina, ka ir problēmas piekļuvēju trešo valstu tirgumu. Komisija var sākt izmeklēšanu, lai noteiktu, kādi noteikumi ir spēkā šajā tirgu. Tad, kad notiek apspriedes, tas, tiek, tas notiek iesaistot attiecīgo trešo valsti. Ja izmeklēšanas rezultātā tiek secināts, ka ir reālas problēmas piekļuvei, tad šī trešā valsts tiek aicināta uz sarunām, lai uzlabotu piekļuvu tirgumu Eiropas saimnības uzņēmumiem. Ja šīs sarunas tiek noraidītas vai arī tās um, pie pozitīvu rezultātu nenoved, tad šādos apstākļos komisijai ir galīgā iespēja īstenot ierobežojušas pasākums attiecībā uz šo trešo valsti. Uh, uh, ierobežoja tās piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu, te piemēram var piemērot uh, cenu sankcijas, lai tad rastu risinājumu attiecīgai problēmai. Un tad vēl ir papildu instruments, tas tiks piedāvāts sestajā variantā, tas tāda risina problēma ar pārāk zemu cenu konkursiem. Tātad tas uh, mūsu priekšlikuma atainojas 9, 19. pānta. Tur tiek izskatīts jautājums, vai ļoti zemas eh, cenas konkurss tiešām varētu gūt panākumus, piedāvājot preces vai pakalpojumus, ko tas ir apņēmies īstenot. Un nobeigumā varētu sacīt, ka šodien situācija ir tāda, ka nav visaptverošas Eiropas Savienības ārējos, ārējo valsts iepirkuma politikas. Tas novad pie tā, ka dalību valstis ir izšķirušās rīkoties eh, patstāvīgi, tās to var darīt. Kā jau tik agrāk norādīts, mums trūkst eh, rīcības iespēju. Uh, Eh, potenciāli vadot sarunas ar trešām valstīm, jo mūsu partneriem ir grūti saprast, kāpēc viņiem būtu jāpaver savu tirgi, ja viņa, viņu pašu, viņiem ir gana daudz lobbyjumu Eiropas tirgos. Tā tad līdz ar to mums ir eh, sādrumstalots arī iekšējais tirgus un eh, dažās valsts, pasaules daļās um, ir izcenot mēģinājumi vēl vairāk atbalstīt vietējo rūpniecību, neļaujot piekļuvu Eiropas Savienības uzņēmumiem. Mums ir jānodrošina, ka runājot par valsts iepirkumu, mēs par šo politiku mēs runājam vienā valstī. Mēs domājam, ka mums būtu iespēja uh, pavērt tos tirgus, kas līdz šim mums ir bijuši gandrīz slēgti, un tas arī nodrošinās godīgus noteikumus mūsu uzņēmējiem. Jo pat tie uzņēmēji, tās nozars, kas iestājās par par savām tiesībām nebija pret konkurence Eiropas Savienības tirgu, bet pret negodīgu konkurenci tirgos ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Thank... Gribētu pateikties visiem runātājiem par šo ļoti skaidro un ļoti analītisko situācijas izklāstu. Jāsaka, man arī ļoti pārsteidz to, cik labi jūs pārņēmāt mikrofonu. Digi Market un Digi Trade mainījās savā starpā gluži nemanot. Tagad gribētu aicināt Švābu kungu e, uzrunāt komitejas deputātus. Um. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Uzskatu, ka šodien dzirdējām ļoti pozitīvas lietas, proti, ja runa par šo priekšlikumu izvērtēšanu. Uh, un uh, fona informāciju, tad esam tagad uh, saņēmuši daudz vairāk datu. Es domāju, ka visiem kolēģiem, kas ir nodarbojušies ar uh, šo tematu, noteikti tagad ir skaidrs, ka šis priekšlikums daudz ko varētu dot. Šķiet, ka pašlaik Eiropā pastāv divi pilnīgi atšķirīgi virzieni. Uh, Viens nosaka, kā šo instrumentu starptautiskā līmenī mēs varētu mūsu tā saucamo naivumu eh, mazliet tā kā novirz, nu, mm, likvidēt un varētu nodrošināt naudu Eiropai. Tās ir muļķības. Šis instruments mums neko nedod, tas rada tikai neusticību mūsu sadarbības partneros. Ir pilnīgi skaidrs, priekšādātāji, eh, ka arī pēc šīs prezentācijas mums vēl nav pietiekami daudz informācijas. Mums noteikti vajadzētu arī šajā komitejā uzmanīties. Mums nevajadzētu uzsvērt tikai tos elementus, eh, kas runā par eh, iekšējo tirgu. Vajadzētu nodrošināt, lai šie instrumenti ir arī nebirokrātiski. Tieši tāpēc es vēlētos runāt par sesto pantu. Tas tikko tika prezentēts. Šeit ir mm, iespēja uh, valsts iepirkuma iestādēm dalību valstīs izslēgt piedāvājumus, ja tie nāk no trešiem valstīm, kas nav parakstījuši nolīgumu. Un, eh, ja šis piedāvājums ietver vairāk nekā 50% elementu, kas nenāk no Eiropas Savienības, bet no trešajām valstīm. Jā, parasti jau ir grūti noteikt, kas tieši nāk no ārpuses, bet ja šī valsts iepirkuma iestāde patiešām vēlas pārbaudīt šos 50%, ja, piemēram, tiek būvēta saules enerģijas ietaise, nu tad, principā, tai būtu jābūt būvētāji tur, kur tā tiks instalēta. Bet, ja ir runa par datoriem, tad eh, bieži vien notiek vislielākās diskusijas valsts iepirkuma iestādē, un šeit ir visgrūtāk saprast, no kurienes tad nāk šīs atsevišķās sastāvdaļas. Tad jautājums ir par to, vai šis sestais pāns vai šī procedūra vispār var funkcionēt, vai neradīsies bāžas valsts iestādēm, kā tās varēs tikt galā ar šī panta piemērošanu. Galu galā šīm iestādēm varbūt nav visu vajadzīgo kompetenci, lai pārbaudītu katru šo sastāvdaļu, vai tiešām šis pāns varēs tikt efektīvi piemērots. Labprāt, gribētu uzklausīt komisijas atbildi šajā sakarā. Tas ir arī ļoti svarīgs jautājums iekšējā tirgus komitejai. Astotais pāns. Tas mums šķita kā viena no, viens no labākajiem variantiem komisijas piedāvājumā. Tas varētu novest pie tā, ka um, Eiropas Savienības uh, ietekme sarunās ar uh, eh, trešām valstīm varētu tikt uh, pastiprināta. Taču mums vajadzētu saistīt šo pāntu arī ar praksi, un es uzskatu, ka no Eiropas komisijas vajadzētu saņemt vairāk norādījumu. Vajadzētu atcerēties, ka šajā tekstā iespējams ir tāds kā um, fiktīvas lietas ietvertas. Uh, Mums vajadzētu domāt, kā mēs varētu to sasaistīt ar, ar reālo īstenošanu. Priekšēdētāji arī šajā jautājumā prezentācija mani pilnībā nepārliecināja, vai šis priekšlikums iet pareizajā virzienā. Bet, nu, varbūt es izpētīšu vēl dokumentus, un tad arī saņemšu atbildes uz uh, maniem jautājumiem. Vēlētos arī uzklausīt komisiju, ko, kas tā ir sakāms. Engelkungs, tiemžēl, nevarēja šodien ierasties. Man būtu vēl kaut kas piebilstams, bet, nu, varbūt tos varētu darīt vēlāk. Paldies, Švāba kungs. Sociālistu un demokrātu grupas vārdā Barbara Vēlera lūdzu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Man arī pašā sākumā būtu jautājums komisijai. 13. lapusē jūsu prezentācijā. Nu, varbūt es īsti nedzirdēju tajā brīdī, bet īsnībā es nesaklausīju, kura no dalībvalstīm šeit ir domāta. Es labprāt palasīšu sīkāk jūs iesniegtos dokumentus. Nu, uzskatu kopumā, ka ir labi, ka mēs uh, gatavosim regulu, bet nu, mums noteikti vajadzētu sākt ar pozitīvo. Komisijas mērķi mēs atbalstām - godīgums un apusējums. Turpmāk mums vajadzētu vairāk iesaistīt arī sociālos un vides un eh, PTO standartus, dažādas citas normas. Mm, to visu sociāldemokrāti varētu atbalstīt. Uh, Jau mm, sabiedriskās tirdzniecības komitejā es par to runāju. Mums ir jāsaskata iespējas Eiropas industrijai nokļūt eh, citos tirgos, kas pašlaik eh, vēl ir slēgti. Atcerēsimies, ka Eiropā iekšējais iepirkums sastāda 19% no uh, bruto īkšķmes koprodukta. Pieļauju, ka Indijā un citās valstīs šis procents ir vēl augstāks. Neskatoties uz to, kādā veidā šī direktīva tiks īstenota, tiks padarīta par pienākumu, mums ir jādomā par piedāvātāju īs informēšanu. Lētākais piedāvājums bieži vien sevi ietver dempinga cenas vai arī subsidētas cenas esam jau saskārušies ar šādu problēmu, tīpaši no Ķīnas vai arī no citu valstu puses. Tāpat arī būtu labi, vai, ja komisija pārbaudītu, vai e, valstīs nepastāv piekļuves ierobežojumi. Nu, to es īstenībā varu saprast. Attīstības valstīs iespējams Valsts iepirkums vairākās jomās netiek liberalizēts vai privatizēts, piemēram, dzelzceļa jomā. Līdz ar to tas arī ietekmē valsts iepirkumu. Eiropā īstenībā situācija ir ļoti līdzīga, un šajās valstīs arī vajadzētu to atzīt par leģitīmu. Pēdējā punktā jūsu prezentācijā to jūs arī pieminējāt, un es arī uzskatu, ka tas nav pareizi. Uh, domāju, ka izsakos arī savas politiskās grupas vārdā. Bieži vien Wenn, dann bei fair und bei correct. Tad, tad ka ir jāpērk Eiropas preces. Nedomāju, ka mums vajadzētu pieiet tik vienpusīgi. Tāpat arī vajadzētu padomāt par atšķirību pieļaušanu. Ir jādomā par Amerikas un Kanādas tirgiem, par iekļūšanu šajos tirgos. Tās ir augsti industrializētas zemes. Un nu, paskatīsimies uz Indonēziju un Mjanmu, un nu, šeit pastāv milzīgas atšķirības. Mums to vajadzētu ņemt vērā. Tāpat arī ir jāatcerās, ka rūpniecība uztver eh, šo visu priekšlikumu diezgan skeptiski. Protams, jauni tirgi vienmēr ir interesanti, taču ir jāatcerās, ka pastāv bieži vien ļoti strikti ierobežojumi. Iespējams, ka komisija ir vēlējusies rīkoties pareizi, bet, mm, nu, reakcija nav bijusi tik pozitīva, kā varētu sagaidīt. Es vēlētos arī no komisijas dzirdēt, uh, kāda ir bijusi pieredze ar nozaru direktīvām. Varbūt mums vajadzētu padomāt par brīvās tirzniecības nolīkumiem, piemēram, ar Koreju un tā tālāk, vai arī ar vispārējām preferenču sistēmām. Varbūt ar tām varētu tikt galā labāk. Ir skaidrs, ka mums ir jārīkojas vairākos reģionos un arī pašvaldībās parādās problēmas ar Ķīnas piedāvājumiem, kas ir pilnīgi skaidri dempinga piedāvājumi. Es nezinu, vai Tarabēls kungs tiks ar to galā. Ir jāatcerās, ka, piemēram, Ķīna nosūta darbiniekus uz Poliju, un pēc tam Polijas piedāvātāji nokļūst Vācijas, Zviedrijas vai Francijas tirgu. Līdz ar to tie var nodrošināt ļoti lielas priekšrocības cenu ziņā. Protams, to vajadzētu koriģēt, bet es nezinu, vai to varēs izdarīt ar šo direktīvu. Varbūt to varētu iekļaut modernizācijas direktīvā. Esmu uzdevusi diezgan daudz jautājumu, un man derēs arī rakstiskas atbildes. Paldies, Barbara! Alde grupas vārdā izteiksies Lokigārda kungs, lūdzu. Bet man šķiet, ka viņa nav zālē. Tāpēc došu vārdu Haidai Rūlē, lūdzu. Lielas paldies, man arī būtu daži jautājumi komisijai. Uzreiz sākšu ar to, ka komisija pavisam dīvainā veidā mums nav pastāstījis par situāciju padomē. Mani patiešām interesē, kāda ir pašreizējā situācija padomē un kāds ir jūsu novērtējums par to. Uzskatu, ka pašlaik padomē situācija tiek bloķēta. Un uh, Tāpēc ir jāuzdod jautājums, kāpēc parlamentā mums vajadzētu tik šausmīgi daudz enerģijas ielikt uh, tādā uh, bērnā, kas jau ir miris. Mums vajadzētu padomāt par to, uh, ko, kā mums vajadzētu rīkoties. Es pati uzskatu, ka šeit pastāv lielas problēmas. Ja es pareizi sapratu analīzi, tad šķiet, ka šeit tiek jaukta tirdzniecības un eksporta politika. Uh, Manuprāt, šeit nav runa par valsts iepirkumu. Jūs runājat par ārējo politiku valsts iepirkumam. Man tas ir kaut kas pilnīgi jauns, neko tādu iepriekš neesmu iepazinusi. Mums vajadzētu arī saprast, kā esat nokļuvuši līdz šai definīcijai. Tas neatiecas uz iekšējo tirgu. Manuprāt, tas ir tīrs eh, tirzniecības un eksporta politikas instruments. Ar ēnu referentiem mēs jau runājām par to, ka esam saskārušies ar vairākām problēmām, vismaz vairākums, kas bija klāt, e, teica, ka valsts iepirkums tiek ļaunprātīgi izmantots citu politisku mērķu labad, līdz ar to valsts iepirkums ir pārāk komplicēts un pārāk dārgs. Nodokļu maksātāji Eiropā līdz ar to ir spiesti dot savu ieguldījumu. Ir jāatcerās, ka visā Eiropā uh, Viss valsts iepirkums ir ārkārtīgi dārgs, tas e, dod vismaz 30 tūkstoši eiro administratīvu slogu. Bieži vien juridiskās konsultācijas izrādās ārkārtīgi dārgas un izmaksas e, tā rezultātā ļoti pieaug. Tieši tāpēc es arī um, īpaši interesējos par ietekmes izvērtējumu. Es biju pārsteigta, ka uh, Ietekmes izvērtējums īstenībā nav pētījis pašu valsts iepirkuma procedūru. Mums eh, tas ir svarīgākais jautājums. Kā jau Švāba kungs minēja, ja pašvaldība iepērk datorus, tad ir ārkārtīgi grūti konstatēt, no kurienes tad nāk eh, sastāvdaļas. Tāpat arī, eh, ja tiek iepirktas uh, ugunsdzēsēju mašīnas. Ir ārkārtīgi grūti atklāt pašvaldībai, no kurienes nāk atsevišķi komponenti šajā automašīnā. Līdz ar to rodas ārkārtīgi sarežģītas situācijas, kas īstenībā vairs nemaz nav pārskatāmas. Uzskatu to visu par ļoti problemātisku. Tagad nedaudz par tirdzniecības politiku. Vailers kundze jau ļoti pareizi norādīja uz to, ka uh, Tirzniecības politikā vajadzētu nošķirt atšķirīgus tirzniecības partnerus. Ja tiek izmantots šāds instruments, tad šāda nošķiršana vairs nav iespējama. Un tad līdz ar to Japāna un ASV un Kanāda vai Koreja tiek liktas vienā kastītē ar pilnībā neattīstītām valstīm. Uzskatu, ka tas ir ļoti problemātiski. Uh, Ir jāatcerās, ka um, nedrīkstētu valsts iepirkumu izmantot uh, tirzniecības politikas labā. Paldies, Hēde! ECR grupas vārdā Maklārkins kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu atkārtot dažus no jautājumiem, ko šeit kolēģi pieteica. Paldies par šo prezentāciju! Ehm, pēc tās likās, ka šī regula dzimst ļoti grūtās dzemdībās. Varbūt komisija varētu nedaudz paskaidrot vēl dažus ļoti svarīgus aspektus. Nu, pirmkārt, tas priekšlikums, kas komisijai tika prezentēts decembrī, patiesībā tika noraidīts. Ehm, Barozo kungs pats ļoti kritiski par to izteicās. Jūsu ietekmes novērtējums bija ļoti negatīvs. Uh, Jūs teicāt, ka analīze, kas balstās uz pierādījumiem, notiek, ka, nozīmē, ka ietekme, uh, kāda būs šim tiesību aktam, būs ļoti ie, ierobežota un iesaistītās puses vēl, labprāt vēlētos uh, citas alternatīvos priekšlikums. Ārējās darbības dienests arī kritizē šo priekšlikumu šķiet, ka tas, šis priekšlikums nebūs būtisks uh, valsts iepirkumu uzlabojoši instruments mūsu sadarbībā ar citām valstīm. Tika parādīts, uzrādītas arī juridiskās uh, vājās vietas un trūkumi. Uh, Eh, komisijas pārstāvi, vai jūs varētu lūdzu paskaidrot, kādēļ šajos apstākļos, kad ir ļoti liels juridisks problēmas ar šo instrumentu un ļoti liela skepse, kādēļ jūs to vēlaties virzīt uz priekšu? Varbūt, ka ir kaut kāds iesaistītās puses, kas to ļoti vēlas, kaut kāds lobijs. Mēs visi vēlamies, lai trešo valstu tirgus tiktu atvērts Eiropas Savienības uzņēmumiem. Protams, padome arī mūs atbalstītu šajā te vēlmē, taču, manuprāt, mūsu piedāvātais priekšlikums likums to nenodrošinās. Tas nav pareizais instruments, vismaz ne šobrīd. Uh, Ja mēs gribētu uh, apusējību izmantot, la, uh, un ja mēs to izmantosim, lai slēgtu Eiropas Savienības tirgu, tad mēs vairosim protekcionismu, un tas kaitēs Eiropas Savienības iekšējiem tirgum un mūsu uzņēmumiem. Man personiski ir ļoti uh, lielas bažas par šai, šī priekšlikuma noderīgumu. Es gribētu dažas skaidras atbildes. Paldies. Manuprāt, Roitovs kundze arī vēlējās izteikties par dzirdēto. Jā, mums ir šī. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka, manuprāt, šī ideja ir pilnīgi pareiza. Tik tiešām kaut kas ir jādara, lai iedibinātu apusīgumu ne tikai runājot par valsts iepirkumu, bet par piekļuvu tirgumu kopumā. Es domāju, ka to uzreiz vien, ar vienu rāvienu nevarēs atrisināt, jo viena lieta ir ārpolitika, tad ir tirdzniecības politika un ir uh, iepirkuma mehānisms. Jautājums ir, vai šīs te valsts iepirkuma mehānisms ir adekvāts. Tātad ideja kopumā ir pareiza, bet tas, kā mēs mēģinam risināt šos jautājumus, ir problemātiski. Man ir vairāk jautājumu komisijai. Pirmkārt. Opcija 3b. Kā ir paredzēts risināt strīdus un problēmas šeit? Nu, piemēram, sarunās par vīzu politiku mēs esam pieredzējuši, ka uh, to rezultāts ir atkarīgs no atsevišķu komisijas ierā, ierēģņu labās gribas. Viņi uzrauga sarunu gaitu, tās ir divpusējas sarunas, kas kaut kur parasti notiek, un parasti šīs sarunas nepie kā arī nenoved. Gribētu dzirdēt, strīdus gadījumā, vai jums būtu vajadzīga pilnīga vienprātība padomē, jeb kāds mehānisms būtu piemērots, lai lēmumi tomēr tiktu pieņemti? Nu, piemēram, vai jūs paredzētu slēgt Eiropas Savienības tirgu kaut kādai konkrētai precei? Kā jūs nodrošināsiet to, ka visas dalībvalsts aizslēgs savu tirgu? Kāds mehānisms tiks izmantots, lai iedarbinātu šo sviru? Vai sarunas turpināsies gadiem ilgi, ja varbūt jūs varat piedāvāt kādu ātrāku procesu? Varbūt var izveidot kaut kādu starptautisku struktūru, kurās mēs sadarbotos ar tām lielajām pasaules ekonomikām, ar kurām mēs vēlamies sadarboties tirdzniecības aspektā un kur tiktu izšķirti dažādi strīdi. Manuprāt, mūsu piekļuva atsevišķiem tirgiem ir ļoti svarīga. Un es domāju, ka šī mehānisma izveidošana ir ļoti svarīga, lai uzlabotu sadarbību ar šīm valstīm. Vēl kāda problēma, ko jau šeit pieminēja, proti pašvaldību problēma vai dažādu citu struktūru problēmu, kas vēlas uh, veikt publisko iepirkumu, bet kam nav liela aparāta. Nu, piemēram, kā varētu padarīt caurskatāmāku apakšlīgumu slēgšanu atsevišķām preču grupām, kuras nav tik zināmas, kas ir tā kā sastāvdaļas vai kaut kādas neatklātās sastāvdaļas šajās te iepirkumu pakotnēs, kā tās varētu pakļaut uh, caurskatāmākiem procesiem. Manuprāt, ar to pirmajai reizē pietiks. Protams, ir daudz neatrinātu jautājumu. Šī tēma ir absolūti svarīga, un ja mēs vēlamies panākt kaut kādu risinājumu, Tad es no savas puses varu teikt, ka vajadzētu drīzāk regulu nekā direktīvu. Paldies, Rotovs kundze. Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas izteikties? Neviens vairāk nevēlas, un tad es aicināšu atkal komisijas pārstāvis izteikt noslēguma piezīmes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā mans kolēģis no Digdžī no DG Markt, arī es saņēmu ļoti daudz jautājumus un komentārus. Uz visiem nevarēšu atbildēt šodien, bet ar prieku uh, uzmeklēsim deputātus atkal citreiz un uh, mēģināsim atbildēt uz viņu jautājumiem. Šis ir komisijas priekšlikums un lai arī kādas iekšējās debats būtu notikušas komisijā, jūs, protams, saprotat, ka mēs nevaram jums visu aizkulis atklāt. Šis ir priekšlikums, ku, ar kuru nāk klajā e, kolēģija, un tā ir viena no prioritārajām jomām komisijas darba programmā. Par ietekmes novērtējumu. Ir notikuši divi ietekmes novērtējumu raundi, tas ir maksimālais to skaits. Mm, Tātad tas ir lielākais, ko mēs varējām izdarīt, un esam ievākuši maksimālo datu apjomu. E, komisijas kolēģi uzņēmas atbildību par šo priekšlikumu, ņemot vērā ietekmes novērtējumu. Patreizējā redakcijā komisija tātad atbalsta šo priekšlikumu. Es jau uzreiz varu pateikt, ka nav nekādu juridisko atzinumu, kas būtu pret šo priekšlikumu, nekādu juridisko šķēršļu šo, šī priekšlikuma ieviešanai nav. Kāds jautāja par situāciju padomē? Neslēpšu, šobrīd tā ir sarežģīta attiecībā uz šo jautājumu Domas dalās, vairums ir pret šo priekšlikumu, ir notikušas tikai divas sākotnējās debates darba grupā, kas nodarbojas ar tirdzniecības jautājumiem. Tātad sarunas ir tikai pašā sākotnējā fāzē un būtu pāragri paredzēt, kādi būs padomas secinājumi. Tādēļ mēs paturam uh, jebkādus vērtējumus par šo te procesu uh, nākotnē šobrīd būtu pāragri tos izteikt. Kā tas darbosies praksē? Nu, Eiropas komisija ir mēģinājusi ļoti konkrēti noteikt termiņus dažādu posmu ieviešanai, piemēram, centralizētās procedūras ieviešanai. Komisija saņem arī notifikāciju noteiktā termiņā no 8. līdz 10. Pār, pantam runa ir par centralizētajām opcijām. Vienmēr esam paturējuši prātā to, ka ir nepieciešams nodrošināt to, lai var izmantot vislabāko iespējamo opciju. Ir 9 mēneši paredzēti pētījumiem, plus vēl 15 mēneši sarunām. Tātad ir paredzēts šīs laika grafiks, kalendārs, kurš nodrošinās to, lai sarunas nevilktos mūžīgi. Tas arī skaidrs signāls mūsu tirdzniecības partneriem, ka arī viņi nedrīkst vilcināties. Komisijai pēc šī termiņa beigām ir jāpaziņo, vai tā vēlas turpināt sarunas vai nē. Jūs teicāt, ka nav ļoti skaidrs, ko darīt ar bloķējošo vairākumu padomē. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka mēs vienmēr mēģinātu tomēr nonākt pie sarunu iznākumu. Priekšlikums ir pavisam svaigs, parlaments un padomu to tikko ir saņēmuši, signālus saņemam jau no trešajām valstīm, tās saka, ka jā, ka tās varētu uh, mainīt savu uzvedību. Jaunzēlande, piemēram, nesen paziņoja, ka tā domā par GPA nolīgumu noslēgšanu tās, tās nav vienīgās sekas šim priekšlikumam, bet tās ir pirmās redzamās sekas, ko mēs uh, šobrīd redzam. Un tas ir labs, tā ir laba zīme. Pirms šis priekšlikums ir īstenots, mūsu tirdzniecības partneri jau spēr soļus un domā par to, kā atvert savu tirgu Eiropai. Priekšlikumā ir ļoti skaidri nodalītas tās valstis, kas ir attīstīts ekonomikas, tāds kā ASV, Japāna, Kanāda no vienas puses. Šajā priekšlikumā nav ietvērtas vismazāk attīstītās valstis, jo tā, uz tām mēs attiecinām nedimi, nediskriminējošu pieeju. Runājot par citām valstīm, um, uz tām attiecināsim specifisks pieejas, tāpat kā to darām brīvās tirzniecības nolīguma sarunās. Jo skaidrs, ka ir jābūt uh, specifiskai attieksmē, teiksim, pret Ķīnu vai citām valstīm. Tālāk pār mūsu pieredzi no brīvās tirdzniecības līgumu darbības un par ietekmi. Korejas brīvās tirdzniecības nolīgumā esam panākuši pietiekami labu rezultātu arī attiecībā uz valsts publisko iepirkumu. Mums bieži nāk sastapties ar mentalitāti otrā sarunu galda pusē, eh, tā ir tāda attieksme, ka viņi uzskata, ka viņiem ir pēc definīcijas jau pienākas brīva piekļuva mūsu iekšējiem tirgum, bet viņi savu tirgu nav uh, gatavi atvērt. Viņi mēģina it kā samaksāt ar kaut ko citu. Viņi neizmanto to, ka mums ir uh, ļoti atvērts tirgus un uh, radīt tādu tā kā spoguļā telnē. Viņi sāk meklēt kompensācijas citos sarunu sektoros, uh, un tikai tad ir gatavi atvērt savu tirgu. Eiropas Savienība no savas puses neuzskata, ka mēs, mums jāmaksā dubulta cena. Nē, mums ir jāizmanto sava tirgus atklātība kā, tirznie, kā sarunu svira tirzniecības jomā. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka saruna partners nav gatavs neko dot pretī par to vien, ka mēs esam atvēruši tirgu. Tas apgrūtina mūsu sarunas. Ceru, ka esmu atbildējis uz nelielu daļu jautājumu, kas attiecas uz sesto pantu. Tāpat ceru, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu. Ja kāds jautājums ir piemirsts, tad labprāt to, uh, uz to atbildēsim rakstiski un tagad došu vārdu kolēģim. Par sesto jautājumu tik uzdots jautājums par sesto pantu kā varas iestādes un struktūras var zināt, kā ieviest šos te noteikumus. GPA paredz, ka mums ir jāizmanto muitas kodeks. Ir ļoti svarīgi paturēt prātā to, ka muitas kodeks paredz arī galīgo pārstrādi šai precei un preces izsekojamību. Uh, Nu, piemēram, jūs pieminējāt datoru rezerves daļas, kas nāk no kaut kādām valstīm, ko Eiropa ir iestrādājusi savos datoros. Bet, e, ja Eiropa šos datorus pārdod kā Eiropas datorus, tad e, tie arī tiek uzskatīti par Eiropas datoriem. Tālāk, attiecībā uz sasto pantu, var teikt, ka tas ir brīvprātīgi lietojams instruments. Tās dalība valstis vai struktūras, kas nevēlas šo procesu izmantot, tām tas netiek uzspiests vēl. Procedūra sākas ar to, ka piegādātājs iesniedz pašdeklarāciju, kurā ir paskaidrojumi. Valsts pārvaldes struktūra varbūt var uzskatīt, ka viņi vēlas bloķēt šo piedāvājumu, bet šis piedāvājums nonāks Eiropas komisijā, kurai būs jāpieņem uh, lēmums. Vēlers kundze uzdev jautājumu par uh, atsevišķām dalībvalstīm padomē. Šī sēde nenotiek aiz aizslēgtām durvīm, tādēļ mēs neesam gatavi nosaukt šīs valsts. Vai jūs būsiet apmierināti, ja mēs jums iesniegsim rakstisku atbildu uz šo konkrēto jautājumu? Paldies! Vēlreiz gribu pateikties komisijas pārstāvjiem par ļoti labi sagatavoto prezentāciju Līdz ar to debats ir beigušās, eh, beigusies arī šī sēde. Paldies par uzmanību. Tiksimies atkal 10. un 11. oktobrī. Paldies!